uh, sēdes protokolu mēs uh, uh apstiprināsim nākamās uh, sesijas sākumā. Un uh, ja nav nekādu uh, piebilžu, tad es nosūtīšu šīs dienas uh, sēdes protokolu attiecīgiem personēm un sēdi pasludinu par pārtraukumu.